So, schönen guten Morgen. Labu rītu. Lūdzu, ieņemiet vietas. Recht herzlich willkommen heute. Laipni lūdzam mūsu droši vien pirms pēdējā sanāksmē no darbinātības komitejā šajā sasaukumā. Nu, darba kārtība šodien pietiekam īsa pretstatā tam, kas eh, bija izdrukāts un, un pārsūtīts. Eh, mums te ieviests neliels grozījums. Bet, nu, katrā gadījumā sākumā paredzēta protokola apstiprināšana, tad elektroniskā balsošana. Mm, tad arī tad ir ap statistikas eh, aplūkosim īsi. Un sociālā nodrošinājuma sistēma koordinācija un Eiropas statistikas. Lūk, tas bija tas grozījums. Tik tālu par darba kārtību. Mm, esam paredzējuši arī ģimenes bildi. Varbūt ne gluži pašā sākumā. Tad pagaidīsim, lai visi paspētu ierasties un lai mēs būtu kuplā skaitā pārstāvēti šajā bildē. Droši vien pēc balsošanas to darīsim. Tas būs vislabākais risinājums. Tik tālu. Kas man te būtu jāsaka? Tad vēlos sveikt apmeklētāju grupu no UNA. Mm, ja man Paris paziņoja. Deketien ar apmeklētāju grupu. Laipni lūdzam šajā sanāksmē, kas nu varētu būt diezgan īsa. Dann haben wir die Minutes vom 28. März. Tad mums ir 28. mārta, 18. mārta protokols. Ja par to nav komentāru, tad protokols tiek apstiprināts. Tad skatīsim sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju. Bija paredzēts balsojums, kurš nevar šodien notikt. Jo pēc šīs sanāksmes notiks ēnu referentu sarunas. Um, līdz ar to, uh, tā kā vienošanās vēl nav gluži apstiprināta, mēs nevaram šodien balsot, būs nepieciešams turpināt sarunas, bet Džina Lamberta gribēja īsi izteikties par šo jautājumu. Dosim viņai vārdu. Džina, nē, tad tomēr negribi runāt. Nē, tad Džina tomēr neizteiksies. Nu, tad tas uh, tā arī paliek pagaidām sekosim līdzi notikuma attīstībai. Bet nu baidos, ka šo dosie mums neizdosies noslēgt. Kaut arī jautājums ir ļoti svarīgs. Tad esam nonākuši pie piektā punkta Eiropas statistikas. Te gan ir paredzēts balsojums, kas notiks elektroniski. Balsosim tikai vienu reizi par pretaturas. Tad man te kaut kas jāieslēdz. Tā, tad lūdzu par. Balsojiet, kurš ir par, kurš ir pret. Ko mēs te redzam? Pieņemts. 41 par, 2 pret nevienam neturoties. Apsveicam Tamašu, kas ir mūsu referents. Tamaš Mešričs šodien nevarēja ierasties, diemžēl. Nu, tāds principā ir arī viss. Un droši vien tā bija visīsākā sanāksmē manā karjerā. Pirms pāriet pie ģimenes bildes, paziņošu, ka nākamā sanāksme varētu notikt Strasbūrā 15. aprīlī. Nu, un tur uh, mums jārunā par uh, personu, kas uzņemsies atbildību par aģentūrām, bet tagad lūdzu nāciet man tuvāk šeit priekšā uh, tieši pie, pie, pie tri, tribīnes, tad lūdzu nāciet, lai mēs varētu organizēties bildei.